Cienījamie kolēģi, tagad mēs sāksim balsojumu skaidrojumus. Sākumā Stevensona kunga ziņojums. Zanikī kundze. Grazie, prezidente. Paldies! Eh, padomas regula, kas attiecas uz vairāk gādu plānu siļķu krājumiem, ir pieņemts eh, pirms tās spēkā līgums. Tādējādi bija nepieciešams pielāgojums. Šī eh, regula ir pirmā zīvju nozarē. Šī ir pirmā regula, kas ir pielāgota līgumam. Un tas ir ļoti eh, svarīgs tiesību akts, jo pieņemtais risinājums šajā gadījumā varētu arī ietekmēt uh, galā procedūru, kas tiks piemērot arī citiem vairāk gadu plāniem. Esmu tiešām pār šo regulu. Paldies! Lielas paldies, Sanikī kundzei, Jārkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs priekšlikums regulē Tam ir divas dimensijas. Viens ir saturiskā, un pret to neko nav ko iebilst. Ir ļoti būtiski uzraudzīt šo silķu rezerves un attiecīgi rīkoties, ja ties notiek pārzveja, taču es gribētu runāt par to, kad mēs strādāsim ar, dele, kad mēs strādājam ar deleģētajiem tiesību aktiem un kad ar kad mēs varam sākt uh, parasto likumu pieņemšanas procesu, un es pilnībā atbilstu referentu, kad runa ir par pilnvaru nodošanu komisijai, un ka tas ir jāierobežo laika ziņā, jo ir jābūt skaidrs noteiktam, kad politiskais spēks atrodas parlamentu pusē vai komisijas pusē, un es domāju, ka parlamentam vienkārši tā nevajadzētu nodot savas tiesības. Paldies, paldies Jārkungs, Kelīkungs. <coughs> Uh, Paldies priekšsēdētājiem. Es klausījos uh, šajās debatēs šorīt, un jo īpaši diskusijās par Stīvens un uh, ziņojumu ļoti žēl, ka netiek ievērots Lisabonas līgums un uzņēmumi to neievēro. Mūsu kolēģi cenšas visiem spēkiem panākt eh, to, lai eh, tiktu atrisināts problēmas eh, zivsaimniecības nozarē, bet tas netiek atzīts un ir ļoti žēl, ka tas tā notiek. Tas ir nepieņemami. Šorīt es, un tāpat kā pārē, lielākā daļa kolēģi balsoja par 595 cilvēki balsoja par šo ziņojumu. Un es ceru, uh, ka tas pietiekami uh, motivēs cilvēks, un Stīven kungs varēs turpināt savu darbu. Paldies! Paldies Gelī kungam, tagad Kamal kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties un skaidrot mūsu viedokli par šo jautājumu. Es vēlētos apsveikt Stevensonu kungu. Uh, Eh, par to, ka šis ziņojums tika pieņemts. Bet paraugoties uz kopējo zivsaimniecības politiku kopumā, ir skaidrs, ka ta, tā ir bijusi centrālā plānošana, ko varētu dēvēt par tādu kā komunistisko plānošanu zivsaimniecības jomā, jo tas ir novedis pie um, zivu resursu noplicināšanas. Ja mēs vēlamies turpināt ar zivsaimniecības politiku, mums ir jāraugās uz labākiem piemēriem. Uh, um, ehm, Īslandē, Falklēnu salās un citviet ir eh, cita praksa, kas ļauj no ģimenes ietvaros nodot tiesības uz zivsaimniecību un uzturēt uh, eh, zivju resursus pienācīgā līmenī. Tad, tad tā vietā, lai izvērstu komunistisku uh, zivsēmniecības politika, kas novad uh, pie pilnīgas katastrofas. Mums ir pienācis laiks pievērties uh, pieeja, kas būtu balstīta uz tirgus ekonomiku. Paldies, paldies Kamal kungam un tagad Teno kungs. Priekšsēdētāji, es balsoju par šo ziņojumu par um, siļķu krājumiem uz rietumiem no Skotijas. Es pilnībā atbalstu šo pieeju. Um, lielai lielām organizācijām būtu jāspēlē lielāka loma. Es domāju, ka uh, komisijai būtu nepieciešams konsultēties ar dažādām reģionālajām iestādēm, uh, kurām ir zinātniski dati, pirms tiek uh, mainīta mūsu politika. Ir la pienācis laiks aizsargāt šo zivju resursus un ir jābalstās uz ekspertu viedokļu, jo tas palīdzēs pieņemt lēmums, kas būs balstīt uz faktiem, nodrošinot to, ka šie ārkārtīgi svarīgie jūras resursi tiek pienācīgi pārvaldīti. Paldies! Liels paldies Tenu kungam! Līdz ar to esam noslēguši balsojumu skaidrojumu šim ziņojumam, un, un tagad vārds Sarnītskī kungam. Grazie, pres... Paldies, priekšsētājs kundze! Ir ļoti daudz un dažādi uh, uzņēmumi un arī vīdes organiz, uh, vīdes dažādi katastrofas, kas ir apdraudējuši Eiropas pilsoņu veselību. Dēra kunga ziņojuma mērķis ir arī mazināt uh, tātad arī bīstamo vielu ieteikumi, kas ir pieejams vidē, arī paskatīties noteikumi, kas stāsies spēkā 15. gada jūnijā. Šie noteikumi, to mērķis ir samazināt arī traģiskā sekas pilsoņu veselību, un tādēļ arī balsoju par šo ziņojumu. Paldies! Paldies, Sanikī kundzei! Antoni Jocī lūdzu. Grazie. Liels paldies, priekšsētāja kungs. Um, arī atgādinu arī visiem zināms vīdas liels uh, katastrofas. Mēs tās atceramies un zinām, ka bija ļoti daudz gadījumu, kur arī ietekme bija uz um, darbu un arī no tā ļoti spēcīgas vīdas katastrofas. Tas norāda arī to, ka bieži vien šī ietekmes un sēkas arī tālāk par nacionālajām robežām. Es balsoju par šo kolēģi ceņojumu, jo uzskatu, ka ir nepieciešams aizstāt 96 sesto direktīvu, lai nodrošinātu, lai aizsardzības līmeņi ne tikai tiktu saglabāti, bet ar laiku arī tiktu stiprināti šī aizsardzība. Uzskatu, ka jauniem noteikumiem jābūt skaidrākiem, konsekventiem un sapratamākiem, lai varētu atvieglot administratīvās procedūras. Un visbeidzot uzskaitu arī, ka ir nepieciešams paredzēt zināmu elastību, lai varētu arī grozīt e-pielikumu, lai ņemtu arī neies, iespējamos nevēlamos ieteikumus attiecībā arī uz uh, uh, uh regulas 1272 pielāgošanu, un, uh, kas attiecas arī uz bīstamo pielu klasificēšanu. Paldies! Paldies, Antoni Jocija! Tagad repo. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo ziņojumu, jo ir ārkārtīgi svarīgi informēt sabiedrību par šiem lielajām avārijām. Pilsoņiem ir jābūt informātiem par to, kas var izraisīt šādas avārijas un par to, kādas tām var būt sēkas. Ja mēs nepietiekami novērtējam to, cik liela tam ir nozīme, tas var radīt risku attiecīgajām pusēm ir jābūt atbildīgām par pilsoņu informāciju, ir nepieciešams uh, izvē, veikt izvērtēšanu ik pēc četriem gadiem, un es domāju, ka mums ir, es priecājos par to, ka mums ir šāda iniciatīva. Liels paldies, Repo kungām, tagad Jārkungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Mm, negadījums Sevaiso Itālijā, kas pieprasīja daudz cilvēku dzīvības, savulaik pierādīja to, cik ir būtiski rūpniecībā veikt prevencijas pasākumus. Pirmkārt, lai šādi notikumi nenotiktu, un ja tie notiek, tad lai būtu attiecīgas drošības pasākumi. Tādēļ arī šo ziņojumu mēs nosaucām, šīs regulas tagad ir Seveso, mums ir Seveso 1, 2 un tagad 3, un ar kuru saskaņā dalībvalsts un uzņēmumi ir, uzņēmumiem ir pienākums novērst šādus negadījumus, un ka drošības pasākumiem jābūt jo stingrākiem, jo bīstamāks ir šīs vielas. Tas viss attiecas arī uz evakuācijas plānu izstrādi, un pašreizējā direktīva skars desmitiem tūkstošiem uzņēmumu, manuprāt, tas arī liecina par šī ziņojuma nozīmīgumu. Paldies, paldies Jāra kungam, Hanan kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām šie dīvaini, ņemot vērā to, kas notiek ārpus šī parlamenta, ka mēs veltam tik daudz laika, lai runātu par lielu, ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku, bet Es saprotu, ka šajā ziņojumā visbīstamākā viela ir pati Eiropa, ne jau burtiskā nozīmē. Es saprotu, ka dažiem ir uh, alerģiska reakcija, bet es uh, domāju, ka runa ir par uh, mūsu vienoto valūtu. Kas tad notiek? Par spīti visiem ekonomiskajiem draudiem, visām sakām, kuras mēs šobrīd varam redzēt, redzēt visapkārt - nabadzība, deflācija, emigrācija, eh, bezcerīgums un nodokļu pieaugums. Tas viss tikai tāpēc, ka mēs esam tik ļoti iemīlējušies šajā idejā par arvien ciešāku Eiropu. Mums Mēs, mēs priecājamies par šo vienoto valūtu, bet uh, ir skaidrs, ka tā jau ir nogrimusi un to pavisam drīz uh, varēs izrakt arheologi. Paldies! Paldies Henenkungam! Mēs uzklausījām jūsu teikto, kaut arī tas nebija par šo jautājumu, tā mums ir paredzēts citas vietas. Basēs Kokundze, lūdzu. am votat pentru acest raport. Paldies, priekšsētājs, balsoju par šo ziņojumu, tāpēc, ka nopietnu avāriju risks būtu jāsamazina, kā piemēram šī, šis te, šie te, eh, bīstamie plūdi Ungārijā. Mums ir jācenšas aizkavēt to, ka tas atstāja negatīvas sekas uz. Um, vidi un arī iedzīvotāju veselību. Mums ir jāuzlabo mūsu noteikumu ieviešanu un tāpat jāsamazina administratīvais sloks. Vislielākās eh, izmaiņas ir saistīts ar piekļuvi informācijai un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā. Ir nepieciešama liela augstāka līmeņa aizsardzība. Un līdz ar to ir jāpārskata direktīva. Arī uh, piekļuve uh, ja iespēja vērsties tiesā ir jāuzlabo. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu nodrošināt uzticēšanos. Tad, kad cilvēki būs saņēmuši skaidru un pienācīgu informāciju, viņi varēs attiecīgi rīkoties avārija gadījumā. Paldies! Paldies, Basesko kundzei, nākamais runātājs Kamalkungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi e, domāt par visu veidu bīstamām vielām un visu veidu bīstamām avārijām, un es priecājos par e, to, ka mēs raugāmies uz šo jautājumu, bet es domāju, es domāju, ka arī ekonomiskās krīzes apstākļos mums ir jādomā par citām bīstamām vielām, par bīstamiem kredītiem, proti, ka valdības ir iztērējušas līdzekļus, kurus nevajadzēja iztērēt kāpēc valdības ir iztērējušas vairāk līdzekļu nekā tām ir izdevies saņemt. Mums ir jādomā arī par morālo risku. Šobrīd, kad mēs uh, aicinām bankas um, sagatavot lielākas rezerves gadījumā, ja draud bankrots, un mums būtu jādomā arī par uh, risku, uh, kas ir tām valstīm, kas nav konkurētspējīgas Eiropā. Paraugieties uz Spāniju un Grieķiju, kas notiek ar šo pilsoņu uh, ar šo valstu pilsoņiem, un mums ir jādomā par visām bīstamām vielām, kas padara Eiropas valsts nabadzīgākas. Paldies! Lielas paldies Kamelkungām! Tenakungs. Ah, Nē, tas bija par citu ziņojumu. Tātad esam beiguši balsu skaidrojumu par Adera kunga ziņojumu. Tagad turpināsim ar īsas kundas ziņojumu. Antoni Jocī kungs. <clears throat> Grācis. Liels paldies priekšsēdāji kungs. Direktīva 2009 pieņēma um, padomu un parlaments attiecībā uz zīdaiņiem mazie bērniem paredzēta pārtika. Tur tiek noteikts uh, pamatnoteikumi par šo pārtiku sastāvu. Un šie noteikumi tika pieņemts 77. gadā un vairs neatbilst šīs dienas patērētāju prasībām. Līdz ar to ir nepieciešama padziļināt, pārskatīt direktīvu, tādēļ arī balsoju par uh, risku un ziņojumu. Tajā pat laikā uzskaitu, ka ir uh, ne nepieciešams arī informēt patērētājs, vienkāršot noteikumus, lai varētu ātrāk atrisināt grūtības, kādas ir uh, dalību valstīm, industrijām, interpretējot dažādas esošos tiesību aktus pārtiks jomā. Tas ļautu arī daudz veiksmīgāk uh, pārvaldīt uh, pārtikas produkts, izveidot vienādus noteikumus tirgumiem, jo īpaši maziem vidiem uzņēmumiem, un arī lieta būtu skaidrāka galpatērētājiem. Paldies Anton Jocī kungam, Repokungs. Arvoisa puhemies, yritin äänestää tämän mie- Paldies priekšsēdētāji. Es balsoju, es mēģināju balsot par šo ziņojumu, bet man balsošanas mašīna nedarbojās. Ir nepieciešams nodrošināt patērētājiem vairāk informācijas tieši eh, maz bērni ir eh, visneaizsargātākie mēs eh, saskaramies ar to, ka eh, arī bērni cieši no liekā svara un ir skaidrs, ka arī reklāmu mērķis ir ietekmēt eh, bērnu uzvedību. Šajā ziņojumā tiek pieprasīta, pien, pien, pieprasīts pienācīgs marķējums, kas atbilst realitātei, un es esmu par šo pieeju, jo mēs ik viens zinām, ka reklāma, reklāmas mērķis ir palielināt pārdošanas apjoms, nevis uzlabot uh, patērētāju informētību. Tāpēc ir nepieciešama aizsardzība. Uh, šīs pārtiks vielas ir pārāk bagātas ar uh, taukiem un tās ir slikts veselībai. Pa Paldies Repokungam Jārkungs. Lielas paldies priekšsēdētāji. Komisija 2011. gadā iesniedza priešlikumu, saskaņā kuru ir paredzēti īpaši specifiski noteikumi zīdaņiem maziem bērniem paredzētai pārtikai un īpaši medicīniskiem nolūkiem paredzētai dietēiskai pārtikai. Tas jau ir labi, taču runāt par vienkāršošanu praksē tas ir grūti, jo ir cilvēki, kuriem ir jāievēro konkrētas diētas, kuriem ir nepieciešama konkrēta informācija, un es esmu pateicīga mūsu vidas sabiedrības veselības pārtiks nekaitīguma komitejai, ka vēlās risināt šo problēmu. Mums, protams, nav vajadzīga maldīga reklāma, taču mums ir nepieciešama informācija, turklāt informācija, kas nav pārāk lieka, un paldies tiešām komitejai, kas ir panākusi šo darba veikšanu un to, ka praksē varēs labi īstenot šos noteikumus. Protams, varam vēl pārbaudīt, vai viss plūdīs labi. Paldies, paldies Jāra kungām, Nikolai kundze. Mulțumesc, domnule președinte, am votat pentru acest... Liels paldies, priekšsēdētājs balsoja par šo ziņojumu, tāpēc, ka es uzskatu, ka tas ir viens no nozīmīgākiem balsojumiem mūsu šās dienas darba kārtībā. Ne tik, ar to mēs esam ne tikai grozījuši attiecīgo direktīvu, bet mēs esam padomājuši par viegli ievainojumu patērētāju kategoriju. Tas ir ļoti svarīgi. Eh, patērētāji bieži vien cieš no eh, tā, ka um, precēm nav pienācīga marķējuma, un tas viss var novest pie saslimšanas ar tādām slimībām, kuras ir grūti izārstēt. Eh, te es domāju tiem cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret glutēnu. Un tā izraisa, piemēram, eh, celiakiju un citas saslimšanas. Es domāju, ka šis, šis ziņojums būtu pienācīgi, ja īstenībā mums ir nepieciešams nodrošināt pienācīgu izpildi. Paldies! Tagad vārds Janaku Dakis kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Um, Mūsu uh, lielveikalos ir pilns ar precēm, kuras uh, tiek domāts it kā īpašām uh, patērētāju kategorijām. Ir produkti, ar kuriem ir iespējams palielināt svaru, ir tādi, ar kuriem samazināt svaru. Protams, patērētājiem ir izvēle, bet viņiem ir arī jāsaprot, ko viņi iegādājas. Šis ziņojums aicina uz skaidrākiem noteikumiem, uh, marķējot uh, tā devētos diētiskos produktus. Uh, Es domāju, ka tad, kad šie noteikumi tieks ieviest, tas tikai samazinās administratīvo slogu. Jaunajai likumdošanai būtu arī jāatvieglo uh, mazie un vidējo uzņēmumi, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piekļuvi tirgū. Patērētājiem ir nepieciešama uh, skaidra informācija un uzņēmumiem skaidri noteikumi. Tāpēc es atbalstīju šo ziņojumu. Paldies, Jāna Kudakis kundzei. Tagad vārds uh, Takuls kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Es balsoju par šo ziņojumu, un es pateicos Rīsas kundzei, jo viņas sagatavotais ziņojums bija lielisks par jautājumu, kas ir ļoti nozīmīgs. Ir nepieciešams, lai marķējums atbilstu realitātei. Nevar būt tā, ka uh, tiek radīta nepareiza izpratne par reālo situāciju. Un es domāju, ka šis ziņojums varētu mums palīdzēt iet šajā virzienā. Kas attiecas uz uh, tiem pārtikas uh, produktiem, kas izraisa celiaki, ir nepieciešama, uh, nepieciešama skaidra metode. Tās uh, ir labas ziņas. Mēs šādi uzlabojam un reformējam likumdošanu, kas ir bijusi spēkā līdz šīm. Paldies! Paldies Takuls kundze, kungām, tagad vārds Harkins kundzei. Paldies, priekšsēdētājs atbalstīja referenti. Jūs domājat, ka tas ir ļoti sabalansēts eh, dokuments, ņemot vērā pašreizējo situāciju. Svarīgi ir pateikt arī, ka pašreizējā Eiropas Savienības likumdošana atzīst to, ka bērnu barošana ar krūti ir. Um, apsvēr, ir nepieciešama. Bet es balsoju pret 26, 88 grozījumu. kas attiecas uz maisījumiem, zīdaiņiem. Uh, Tas ierobežo patērētāju izvēli. Ne jau visi iegādājas specifisku literatūru un žurnālus. Mums ir jādomā, ka uh, cilvēki skatās arī um, televīziju un redz reklāmas. Tāpēc mēs domājam, mums ir nepieciešama cita pieeja. Mēs nevaram pilnībā aizliegt reklāmas. Un dalībās, protams, var izraudzīties striktāks noteikums, bet uh, bet Eiropas Savienības aizliegums eh, reklamēt zīdaiņu maisījums nav proporcionāls pasākums. Paldies! Paldies, Harkins kundzei! Zaborskas kundze, lūdzu. Ďakujem, pán predsedā. Liels paldies, priekšsētāja kungs. Noteikumi par mārķēšanu pā, eh, tad, tad, eh, pārtiks produktiem, kas ir paredzēts ieteņiem un maziem bērniem, kā arī īpašiem medicīniskiem nolūkiem. Šiem attiešanai jābūt daudz precīzākai. Nepieciešams labāks regulējums, lai varētu arī veicināt sabiedrības veselības aizsardzību. Mēs šeit nelīdzam cilvēkiem izvēlēties Cilvēku izvēle ir jābalstās uz uh, pātiesu informāciju. Tādēļ es uzskatu, ka reklāmai šajā jomā ir jāparedz augstāki ētiskie standārti un arī uh, ražošana interesēs ir jābūt arī tam, lai kontrols būs daudz stingrāks. Paldies arī par profesionālo pieeju. Liels paldies! Un tagad vārds Bazesku kundzei. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, es balsoju arī par šo ziņojumu, jo es arī varu atbalstīt to, ka tiek pārskatīti tiesību akti, kur tiek runāts pār pārtikas produktiem, īpašiem medicīniskiem nolūkiem. Ir nepieciešams vienkāršot noteikums, racionalizēt tos. Viss noteikums, kas attiec uz mārķēšanu jo īpaši tādēļ, ka ir ļoti daudz šādas mazāk aizsargātās ievainojamākās kategorijas patērētāju vidū, kuriem ir jāpēredz uh, augstāka līmeņa juridiskā drošība. Ir arī jāsamazina administratīvais sloks. Jāparedz arī vienlīdzīgi šo produktu uh, apstrādi un ražošanu visā Eiropā, lai varētu nodrošināt vienotu konkurēt spēju. No tā iegūtu vienotais tirgus. Lielas paldies, Bazaiskur kundzei. Tātad šie bija balss skaidrojumi Frederiks Rīsas ziņojumam, un tagad turpināsim ar rezolūciju priekšlikumiem. Sāksim ar sabiedriskā apspriešanu tās pieejamību visās Eiropas un visvalodās. Bilan kungs lūdzu. Kolēģi Bielan. Bielan kungs. <laughs> Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Liels paldies, priekšsēdētājo kungs. Valūtu daudzveidība Eiropas Savienībā var radīt problēmas kad mēs runājam par informācijas pieejamību un arī darbu ar uh, valsts administrācijām, lai mēs varētu nodrošināt cilvēku piekļuvi uh, konsultācijām līdz līdzsabiedriskajā apspriešanā viņu dzimtajā valodā. Tas ir absolūti svarīgi, lai nodrošinātu arī līdzās pastāvēšanu līdzlību Eiropas Savienības ģimenēm. Lielāka sabiedrības līdzdalība ir absolūti konstruktīvs uh, veids, lai varētu barot sociālo dialogu un mudināt cilvēkus sapielīties politiskajā dzīvē. Nākamgad uh, būs Eiropas pilsoņu gads. Tas ļaus arī nevalstiskajām organizācijām aktīvi piedalīties šajā e, jomā, lai viņi varētu arī piekļūt informāciju savā dzimtajā valodā, tādēļ balsojam par. Liels paldies! Un tagad Hanan kungs. Liels paldies uh, priekšsēdētāji. Katras, uh, katra pilsoņa tiesības arī vē, uh, vērsties Briseles institūcijās ar savā, savā dzimtajā valodā ir uh, viena no pēdējām uh, zīmēm šajā nāciju asamblējā. Un bieži vien arī manā vēlēšana apgabalā izskan arguments, kādēļ. Ar Eiropas Savienība un Eiropas parlaments varētu tikai runāt angļu vai angļu franču vai fran angļu franču vācu valodās. Un, bet jā, mēs to izdarām, tad mēs izveidosim Eiropas uh, ārvalsti. Tad būtu tāda kopīga valoda, kuru mēs runājam par šiem jautājumiem šajā parlamentā bet šeit mēs runājam arī par uh, proporcionalitāti, ciešāku sadarbību ar pilsoņiem un tam līdzīgi šī ir teikumi, ko mēs dzirdam šeit no kolēģiem. Džordžā Vēls runā par arī uh, par uh, to, ka ir nošķirt bieži viena runāšana no smadzenēm, un ja mēs runājam par klišajām, tad bieži vien arī domājam par klišajām. Lielas paldies Henan kungam. Takovs kungs lūdzu. Arvoisa puhemies. Lielas paldies. Šīs ir ļoti svarīgs rezolūcija priekšlikums. Es balsoju par to, jo mēs šeit runājām par sabiedrisko apspriešanu un par iespēju piedalīties uh, jās visās Eiropas Savienības valodās. Ja Eiropas Savienība vēlas būt uzticama pilsoņu acīs, tad Eiropas Savienībā ir jānodrošina informācija pilsoņu saprotamās valodās. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam iegūt pilsoņu uzticību. Šī ir viena no tām jomām, kur mums ir tik tiešām. Mm, jā, divkāršo mūsu darbs Eiropas Savienības pilsoņiem ir jāsaņem informācija savā dzimtā valodā par institūcijām un to darbu, visiem dokumentiem un sabiedriskai apspriešanai ir jābūt nodrošinātai visās Eiropas Savienības valodās. Tas ir absolūts stūrekmenis demokrātijai un arī kā demokrātiskā institūcijai Eiropas parlamentam ir jāizstāv pilsoņu tiesības, lai viņi varētu saņemt informāciju savā dzimtajā valodā. Paldies! Paldies, un eh, tagad Harkins kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, runājot par vēl vienu klišēju šajā garajā sarakstā, bieži vien šajā parlamentā mēs runājam par demokrātijas deficītu, un šis ir viens veids, kā mēs varam atrasināt šo demokrātijas deficītu Uh, deficītu. Es saku pilsoņiem, jūs nebalsojat tikai par deputātiem, ir arī citi veidi, mehānismi, kā jūs varat izdarīt savu ieteikumu uz to, kas notiek šajā parlamentā, proti, piemēram, piedalīties sabiedriskajā apspriešanā. Tik tiešām es arī informēju regulāri pilsoņus par šīm apspriešanām. Tas ir ļoti svarīgs rīks, ir ļoti svarīgi, lai pilsoņi varētu arī sazināties savā dzimtajā valodā. Piemēram, ir ļoti svarīgi, lai īri, īrijā arī varētu cilvēku vērsties Eiropas komisijā savā dzimtajā valodā. Arī cilvēkiem, kuriem ir arī dažādas invaliditātes problēmas, lai viņi arī varētu runāt savās valodās. konsultācijas periodu arī ir jāpagarina. Paldies Harkins kundzei, Zaborskas kundze lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Varētu šķist, ka šajā laikā, kad meklējam risinājumus finanšu krīzai, ka daudzvalodība ir kaut kas otrā ranga jautājums, taču tas viss ir saistīts. Solidaritāte starp dalību valstīm ir jāsaglabā. Ja ir pilsoņi, kuri jūtas tā, ka Eiropa nerunā viņu valodā, tad tas ir skumji. Tādēļ ļoti būtiski, lai šodien Eiropas Savienība komunicētu ar pilsoņiem visās tās dalībvalstu valodās. Paldies Zabošas kundze, Pasesku kundze. Cienījamo priekšsēdētāju, paldies. Es balsoju par šo ziņojumu, jo daudz sabiedriskās apspriešanas attiecas ļoti būtiskām jomām, taču dalība ir diezgan neliela. NVO, arotbiedrības un masu mēdījiem vajadzētu vairāk iesaistīties un nodrošināt informācijas nodošanu tālāk. Sabiedriskā apspriešana ir viens no būtiskākajiem demokrātiskās pārvaldības pamatiem. Tulkojumi tādēļ visās Eiropas Savienības valodās ir ļoti svarīgi. Mums ir jāveic visi pūliņi, lai visi Eiropas Savienības pilsoņi varētu tikt iesaistīti šajās sabiedrisko apspriešanu procedūrās. Turklāt man šķiet, ka šīs apspriešanas netiek organizētas pietiekami labi. Ir nepieciešama apziņas veicināšana par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām un to izmantošanu. Eiropas Savienības komisija ir jāveic pasākumi, lai veicinātu to, ka tiek uzlabot komunikācijas starp Eiropas Savienības institūcijām un pilsoņiem. Paldies, Tenokungs! Paldies, priekšsētāji. Jā, es atturējos eh, šajā balsojumā. Protams, ka ir ļoti svarīgi, lai katram pilsonim būtu tiesības arī vērsties institūcijās, eh, jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Šīs tiesības ir jāievēro. Ļoti svarīgi, lai arī visām apspriešanām arī tas tiek paredzēts, eh, lai tas viss būtu pieejams, bet es nevaru atbalstīt daudz valodu sistēmu mūsu institūcijās, jo tas ir pārāk dārgi un neefektīvi. Un es uzskatu, ka trim eh, darba valodā pilnībā pietiktu angļu, franču, vācu. Uh, Eiropas padomē, kurā ir visas dalībvalsts un 46 locekļi tikai divas oficiālās valodas, un Eiropas Savienība taupības uh, uh, laikā uzstājas 23 oficiālām valodām. Paldies Tenok kungam, tas bija pēdējais skaidrojums par sabiedrisko apspriešanu, tas piemība visās Eiropas Savienības valodās. Tagad turpinām ar rezolūcijas priekšlikumu stāvoklis Tibetā. Henan kungs. Mm. Uh, much, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Ja es varētu turpināt ar savu atcēlus 1984. gadu, mēs visi uh, noteikti apzināmies, ka ir iespējams vienlaikus domāt divos dažādos veidos, vismaz savā galvā. Tā piemēram, cilvēki ir uh, pret uh, uh, to, ka iedzimtie paliek eh, tajos reģionos, kur viņi sākotnēji atrodas, un vienlaikus viņi būs arī pret imigrāciju. Un Tibet ir viens no piemēriem. Šajā parlamentā eh, mēs ar prieku apsveicam sevi ar to, ka esam par demokrātiju, pašnoteikšanos, brīvību, bet tad, kad mēs cenšamies piemērot to pašu uh, loģiku attiecībā uz Eiropu, tad uh, mums parādās tāda kā dubultā loģika. Ja, uh, mēs piemērojam šādu pieeja attiecībā uz tibetiešiem, kāpēc tad ne uz portugāļiem un visiem pārējiem? Kāpēc mēs esam attīstījuši šo ideju par uh, nacionālo pašnoteikšanos, eksportējuši to un gal galā tagad domāju pavisam citādi Eiropā? Paldies Henan kungam, tagad Butikofer kungs. Paldies priekšsēdētāji, es balsoju pret šo rezolūciju jo uzskatu to par nožēlojamu provokāciju pret Ķīnas politiku no Eiropas puses. Cilvēktiesību jautājumam tādējādi nekas labs netika nodarīts. Mēs pakļāvāmies nelielai tibetiešu separatiskajai loģikai, kuras mēķis ir sāsināt un iznīcināt attiecības starp Ķīnu. Paldies Betikofer kungam, Tanok kungs. Sorry, Mr. President. Paldies, priekšsēdētājs balsoja par šo rezolūcijas priekšlikumu. Situācija Tibetā joprojām ir ļoti satraucoša, jo būtiski mūki tiek vajāti un ļoti svarīgi, lai tiktu uh, eh, saņemta informācija. Uh, mums ir jādomā par cilvēktiesību pārkāpumiem Tibetā, eh, run, vedot sarunas ar Ķīnu. Ir ļoti nozīmīgi panākt to, lai Ķīnas varas iestāžu pārstāvi turpinātu diskusijas ar Dalai Lamas pārstāvjiem par Tibetas eh, situācijas risinājumu. Eh, tu, tikai tādā veidā mums ir iespējams virzīties uz priekšu. Ja arvien vairāk ķīniešu tiks nosūtīts uz Tibetu, tas tikai pasliktinās un sāsnās situāciju. Paldies! Liels paldies Tenok kungam, līdz ar to esam noslēguši skaidrojumu attiecībā uz stāvokli Tibetā. Un tagad pasvērums skaidrojums par nākamo punktu Štetlerkungs. Es jau vakardien izteicos, ka balsošu pret šo plasībo rezolūciju, un tagad ir vēl pāris komentāru. Un ja mēs lasām, ka pēc trim mēnešiem eiro būs vēsture un ka eiro ir izgāzusies, tad tagad sanāk vienotā tirgus Eiropā izgāzīsies. Un šogad ir ļoti skandalozi skaitļi nodarbībā. Un ko mēs darām? Mēs radām tādu plasībā rezolūciju par vienotā tirgus aktu nākotni un pieprasām vēl kaut kādus citus likumus, kas tikai apgrūtina MVU darbību un nākotni, kas apdraud nodarbinātību. Birokrātija, kas labākajā gadījumā tikai likvidē nacionālo birokrātiju, bet sliktākajā vienkārši ir dubult birokrātija, tas viss tikai aizņauts uzņēmumiem elpu ciet, tā mēs neko nepanāksim. Mums nevis samazinām visas birokrātisko slogu, bet gan to palielinam, palielinam tāpēc balsoju pret. Paldies, Stadlers kungs, Maconī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es nepiekrītu tikko izskanējušam. Es uzskatu, ka parlaments ļoti labi ir izstenojis savus pilnvaras apstiprinot rezolūcijas priekšlikumu un uh, kur ir absolūta steidzamība, ka mums ir jānostāds vienotā tirgus darbība, nevis papildinot to ar likumiem papildus, bet uh, uzlabojot, pielāgojot esošos tiesību akts, ļoti svarīgi veicināt vienotā tirgus attīstību un ir jāņem vērā šie četri svarīgi elementi arī operātoru uh, dimensija 99% uz uzņēmumi ir mazi vai ļoti mazi uzņēmumi, arī sociālie uzņēmumi ir jāpārdomā arī noteikumi, lai viņu darbībā būtu efektivitāte, arī tirgus transversalitāte, integrēta investīcija pieeja un tirgus kļūst par ekonomikas motoru un e nacionālo ekonomikas uh, daudz uh, stiprinātāju un esmu ļoti priecīga par to, ka ir apstiprināts un priekšētājs pārtrauc uh, runātāju. Paldies, Macaunī kundze. Nikolai kundze, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte, eu am votat în favoarea acestui raport pe... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu. Uzskatu, ka tas ir būtisks devums vienotajam tirkumam ir iekļauta gan vīzija, gan risinājumi un piedar pie tiem, kas uzskata, ka vienotais tirgus ir būtisks kohēzijas politikas elements. Runa ir arī par Eiropas birokrātiju, kura ir jāsamazina, jāsamazina par 25% līdz 2020. gadam, un visām dalībvalstīm ir jārīkojas tā, lai piekļuvi mm, administratīvajiem procesiem pašiem pilsoņiem padarītu daudz vieglāku. Vēlos pieminēt arī savstarpējo profesionālas izglītības atzīšanu. Manuprāt, šis solis būs ļoti būtisks, lai palielinātu elastīgumu un piekļuvi darba tirgiem Eiropā. Paldies Nikolai kundzei. Roitos kundze diemžēl nav ieradusies, tādēļ Kelī kungs. Eh, eh, eh, um, Paldies, priekšsēdētāji! Es ar prieku balsoju par šo svarīgo ziņojumu, tāpat kā pārējie manas politiskās grupas pārstāvi. Divdesmit izņemot par 22. punktu, kur tiek runāts par uh, nodokļu politikas koordināciju, mēs īpaši neatbalstam šo pieeju. Mums ir zināms šaubas, un tāpēc mēs um, nevarējām balsot par šo punktu. Taču šajā ziņojumā ir ļoti daudz apsveicamu punktu. Un Ja mums izdosies pilnībā paveikt vienotā tirgu, mums izdosies izvairīties no, izkļūt no šīs ekonomiskās krīzes un uh, atgūt izaugsmē Eiropā. Paldies, paldies Kelī kungam, tagad vārds pasēs kūkundzei. Paldies, priekšsēdētājs balsoja par šo ziņojumu, tāpēc, ka vienotais tirgus ir viens no svarīgākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā, un tā konsolidācija ir izšķirīga. Ir virkne izaicinājumu, un vienlaiks eh, mēs tik daudz vēl varam sasniegt ar vienotā tirgus palīdzību. Vienotais tirgus var palīdzēt radīt jaunas darba vietas, un Tāpēc es domāju, ka dalību valstīm būtu vairāk jārūpējas par vienoto tirgu. Mums ir nepieciešama um, saprātīga, ilgtspējīga izaugsme, un tāpēc ir jāīsteno attiecīgi pasākumi. Mums ir nepieciešama lielāka mobilitāte kvalificētajam darbspēkam, jo tas ļautu Eiropas ekonomikai kļūt par konkurētspējīgāku. Es domāju, ka e, ierobežojumi, kas attiec uz Rumānijas e, strādājošiem, būtu jāatceļ. Paldies! Paldies Basesku kundzei, tagad vārds Kamal kungam. Viena no bēdīgajām uh, lietām, par ko mēs dzirdam uh, krīzes apstākļos, ir tas, ka mēs vienlaikus uh, kritizējam taupības pasākums, bet mums nav citas iespējas. Mēs nevaram neieņemot vairāk līdzekļus, iztērēt vairāk, bet mums ir jādomā par izaugsmu un jānodrošina tas, lai mēs varētu radīt jaunas darba vietas e, iedzīvotājiem visā Eiropā. Neatkarīgi no tā, vai jūs e, esat skeptiski noskaņoti pret Eiropas projektu vai atbalstat to, ir jāatbalsta vienotais tirgus, un tāpēc mēs atbalstam e, šo pieeja, kas samazinās uh, robežas ar dalībvalstīm un atbalstīs dažas nozars. Tāpēc mums būtu jādod mūsu uzņēmumiem lielāka vieta tirgū, lai viņi kļūtu par globālām platformām, jo pretējā gadījumā šī uzņēmuma pārcelsies citviet pasaulē. Paldies! Liels paldies Kamal kungam. Tagad nākamais runātājs Tenenka kungs. Priekšsētājs balsoja par šo rezolūciju par vienotā tirgus aktu nākotni. Vienotais tirgus ir viens no pīlāriem Eiropas Savienībā, kas dod milzīgu um, ieguvumu um, gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem vienlaikus veicinot izaugsmu un nodarbinātību. Pašreizējos ekonomiskajos apstākļos mums būtu jābūt piesardzīgiem, jo ik viena pasākuma, kur tiek īstenot attiecībā uz banku un fiskālu uh, Savienību, lai eh, tas nenovestu uz uzņēmumu pārvietošanos citu vietu. Es prieta, priecāju, es, es šobrīd īpaši domāju par Londonas Cityju. Mums ir jāizteno šī likumdošana attiecībā uz izaugsmi ātri. Mums būtu jādomā par um, pakalpojumu direktīvu un uh, citu šķēršļu novēršanu. Uh, lai mēs eh, dot labāku ieguvumu pilsoņiem, strādājošiem un uzņēmumiem. Paldies, paldies! Līdz ar to esam izskatījuši, pabeiguši skaidrošanu attiecībā uz vienotā tirkus aktu nākotni. Un eh, tagad Eiropas uzņēmējdarbības tiesību nākotne. Macānikundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies, es balsoju par šo rezolūciju, jo es uzskatu, ka ir ļoti svarīga tā arī Eiropas komisijai, jo tā būs tad arī ienāk lajā ar priekšlikumiem pēc sabiedriskais apspriešanas, kā to norāda arī pētniecības dati. Aizvien vairāk uzņēmumu darbojas vienotajā tirgū pārobežā. Uh, Līdz ar to ļoti svarīgi arī ja padarīt uh, līdzīgas uh, arī sociālās sistēmas, un šajā rezolūcijā ir arī norādītas, uh, norādīt galvenie punkti, proti vienkāršošana, caurskatāmība, arī grāmatvedības sistēmu izlīdzināšana, ņemot arī vērā MVU vajadzības. Es ceru, ka komisija atbildēs laicīgi un lai tā galvenokārt arī ņemtu vērā parlamenta viedokli. Paldies! Liels paldies, Maconī kundze, un tagad Roitevs kundze, bet nu, šeit viņas nav, tagad uh, Bielēn kungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wszel... Paldies, priekšsētāji kungs visa veida pasākumu, kuru mērķis ir uzlabot caurskatāmību un vienkāršot noteikumus uzņēmēji darbībā, ir, protams, ļoti labas ziņas uzņēmumiem. Tas ļaus viņiem būt konkurētspējīgākiem tirgū. Tas pats attiecas arī uz uzņēmumu noteikumiem uzņēmē darbības līkumiem, jo dažādās dalībvalstīs tie tiek interpretēti dažādi. Es balsoju par šo rezolūcijas priekšlikumu, jo tur tiek runāts par eh, to, ka ir eh, jāpienkāršo iniciatīvas sadarbība ar uzņēmē darbības vīdi, jāsamazina administratīvais sloks. Rezolūcijas priekšlikumā tiek runāts arī par kopīgiem noteikumiem un arī par arī pārskatāmāku um, īpašumu, um, uzņēmumu īpašumu nodokli. Paldies! Paldies, Bielankungs! Tagad vārds Basesku kundzei. Liels paldies, priekšsētāja kungs! Es arī balsoju pār šo rezolūcijas priekšlikumu, jo Uzņēmē darbību tiesību akti ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu vienotā tirgus darbību. Ir svarīgi arī aizsargāt akcionāru tiesības un saglabāt arī juridisko e, drošību. Eiropas Savienībai nepieciešama atjaunināts e, tiesību aktu ietvārs, kas arī saskana ar izmaiņām, kas notiek laika gaitā. Nepieciešams arī atjaunināt laicīgu uzņēmēju darbību līkumus, lai tas atbilst arī akcionāru un pa klientu vajadzībām. Es uzsveru uzņēmumu lomu lai varētu stiprināt izaugsmu un inovācijas. Vēl vairāk darba ir arī jāveic arī korporatīvajās sociālās atbildības sfērā Eiropas uzņēmumu eh, darbības tiesību aktiem ir jānodrošina eh, tas, lai uzņēmumiem būtu vienkāršāk pieeja tirgumu. Paldies! Paldies, tas bija viss par Eiropas uzņēmējdarbības tiesību nākotnes balsu skaidrojumiem, un tagad turpinam ar virzības ekonomikas atlapšanu, radot daudz jaunu darba vietu. Mazonī kundzei bija jādodas prom, bet sāksim Nikolai kundze, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în actualul context... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, pašreizējā kontekstā komisijas rezolūcijas analīze par darba vietām ir ļoti būtiska un referenta ļoti realistiski ir novērtējusi situāciju darba tirgū. Vēlos norādīt uz divām lietām. Tiek runāts par to, ka nenotiek pielāgošanās starp augstskolu absolventiem un darba realitāti tirgū. Ir ļoti maz diplomētu inženieru un labi izglītotu tehniķu Es domāju, ka mums Eiropas Savienības līmenī ir jāpielāgo profesionālā izglītība darba tirgus realitātei. Tādēļ es atbalstu lēmumu uzlabot darbinieku nodokļu sistēmas situāciju, jo daudz viet nodokļu sloks ir pārāk liels. Manuprāt, šis ziņojums ir ļoti labs tajā ir laba analīze un domāju, ka perspektīvā dalība valsts ņems vērā visus šī ziņojuma secinājumus. Paldies Nikolai kundzei Henena kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Paldies. Runājot tātad par uh, da, uh, daudz jaunu darbu vietu rādīšanu, tik tiešām es arī uh, izskatās ļoti grotesks nosaukums. Mums jau viss šie. Mm, uh, visi šie solījumi jau izskanēja iepriekš, arī kad runāja par Lisabonas stratēģiju, kur vajadzēja paredzēt līdz 2010. gadam visu. Vei, visveiksmīgāko ekonomiku, un tad bija eiro, un tas bija tiešām arī galvenais arguments, ka eiro veicinās nodarbinātību Eiropas zonā, bet nu kā tad tas tagad darbojās, un tagad par uh, Un tagad es vēl par to, ka eh, vienkārši politiķi mēs nevaram šeit uh, veicināt eh, daudz jaunu darba vietu, pat ja es kādu pieņemu darbā, tad es izmantoju to no, izmantoju to nodokļu maksātāju naudu. Nē, mums ir jāpieliek tām punkts un jāveicina tas, lai uzņēmēji, kur ir ekonomikas veicinātāji, lai tie rada daudz jaunu darba vietas. Paldies, Hanan kungs, Harkins kungs. You, uh, Paldies, priekšsētāji kungs. Es varu piekrist arī Hanan kunga sacītajiem. Protams, varbūt šis nav īpaši iedvesmojošs nosacījums, uh, virsraksts, bet, nu, ja mēs izvēlamies, ko iedvesmojuši, tad mums ir jāsniedz konkrēti rezultāti. Un šajā kontekstā ļoti svarīgi, ka šorīt arī mēs balsojām par investīciju pakotni, un uh, tas ir ļoti skaidrs signāls pilsoņiem, ka tagad mēs nopietni mēģinām izlīdzsvarot esošo tālpības pieeju ar uh, uh, Eiropas investīciju un arī darbietu veicināšanu. Un arī pilsoņi sagaidot arī šo fiskālo līgumu, skatot arī sagaidot lielas investīcijas. Bet, nu, protams, Eiropas institūcijas daudz neko nevar darīt, lai veicinātu uh, nodarbinātības izaugsmi, bet arī uh, Eiropa sniegt sapienoto vērtību, piemēram, veicinot arī uh, darbinieku apmācību, aicinu arī pārdomi mazināt uh, bloķējošo minoritāti un saglabāt Eiropas globalizācijas fondu. Dank, Paldies, Harkins kundze. Kelīkungs. Eh, Lielas paldies! Es eh, pieļauju nelielu kļūdu šeit balsojumā. Es vēlējos balsot par katru punktu, bet pirmajā balsojumā es nospiedu nepareizu punktu, uh, eh, pogu. Tātad mūsu mērķis ir palielināt uh, izā, nodarbinātības ar 25%. Bet, nu, izskatās, ka tas ir ļoti ambiciozs mērķis, un, un šeit, šeit mēs runājam par 70 miljoniem darba vietām. Kanankungs un arī citi runāja par to, ka politiķi paši nevar radīt uh, darbības, jā, bet mēs varam radīt uh, nosacījumus, to minēja arī komisārs Barņē. Uh, vienotā tirgus izveidošanas, noslēgšana un tam līdzīgi, Eiropas patenti, viss tas var palīdzēt nodarbinātību un cerams, ka 20. gadā mēs arī sasniegsim um, savu mērķi. Paldies, Kelī kungs, Bazesko kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo rezolūciju, piekrītu kā ekonomikas, ekonomikas izaugs veicināšana ir saistīta ar jaunu darba vietu ražošanu. Ir bijuši daudz diskusijas, komisija izteica priešlikums, padomu pieņēma lēmums un beidzot pienācis mirklis visus šos lēmumus īstenot, izmantojot konkrētas un efektīvas darbības. Komiteja mūs ir jāinform, jāinformē par 82 miljardiem eiro, kas patiesībā bija paredzēti MVU, lai radītu daudz jaunu darba vietu jaunajiem darbiniekiem. Esmu vērsusies arī rakstiski komisijā saistībā ar šo jautājumu. Ir jābūt garantijām jauniešiem, un es ceru, ka līdz gada beigām šās process būs attīstījies, lai būtu skaidra secība, kā absolventi, pabeidzot augstskolu, nokļūst darba tirgu. Paldies Bazesko kundzei, Kamalkungs. Much, Mr. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šīs debatas par virzības ekonomikas atlapšanu radot jaunas darba vietas patiesībā uzsver tās grūtības, kādas mums ir. Uh, Eh, proti ir vien, eh, no vienas puses ir liberālāka pieeja, un no otras puses ir kreiso pieeja. Kreiso pieeja ir tāda, ka var izmantot vairāk nodokļu maksātāju naudas, lai radītu fiktīvas darba vietas. Un eh, līdz ar to, tad, kad pienāk vēlēšanas, viņi var klauvēt pie durvēm un teikt, tad, kad jūs balsosiet par labējiem, jūs ne tikai zaudēsiet savas darba vietas, bet uh, nodarīsiet vēl lielāku ļaunumu. Patiesībā mums ir jārada nepieciešamie priekšnoteikumi, lai rastos jaunas darba vietas, lai uh, uzņēmēji varētu radīt patiesas, ilgspējīgas darba vietas, nevis tādas darba vietas, kas ir balstīts uz to, ka valdības iztērē vairāk līdzekļu, nekā tās ir ieņēmušas, tā vietā, lai radītu reāls darba vietas privātajā sektorā, kas ienestu nodokļu naudu. Paldies! Paldies Kamalkungam! Tas bija viss par virzību uz ekonomikas atlapšanu, radot daudz jaunu darba vietu. Tagad sāksim ar balsu skaidrojumiem par rezolūcijas priekšlikumu sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu. Maconī kundzei, kā jau teica, bija jādodas projām, tāpēc došu vārdu Nikolai kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Es balsoju par šo rezolūciju divu iemeslu dēļ. Diemžēl šīs barbariskās tradīcijas vēl joprojām pastāv 21. gadsimta sākumā konkrētās sabiedrībās. Runa ir par ārkārtas vārdarbrību pret sievietēm. 140 miljoni sieviešu visā pasaulē ir skarti, un ir miljoniem sieviešu Eiropā, kur ir skarti. Es domāju, ka ANO ģenerāla asamblējā arī ir jārunā par šo fenomenu. Tas ir šokējoši, ka pieaug Eiropā šāda prakse. Tā ir cilvēktiesība, tas ir cilvēktiesība pārkāpums, pārkāpums līdztiesībā. Tas ir brīdinājums signāls par šī fenomena pieaugšanu Eiropā. Mums vajadzētu to apkarot. Paldies Nikolai kundzei, Zaborskas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Saskaņā ar pētījumiem var teikt, saskaņā ar PTO pētījumiem var teikt, ka Eiropā vismaz miljonu sieviešu un meiteņu cieši no šī fenomena un vairāki simti tūkstoši cieši no šāda tradīcija īstenošanas. Tie nav nekā, tas nav nekādas reliģiskas prakses, bet vienkārši barbariska vārdarbība. Šeit runa ir par meitenēm, kas ir jaunāks par 14 gadiem, par šausmīgām sāpēm un nenovēršamām sekām. Parlaments ir pieņēmis jau otro rezolūciju, kur pieprasa šo prakšu pārtraukšanu. Eiropas Savienība šajā ziņā var daudz ko darīt, lai apkarotu šādu praksi. Mēs varam atbalstīt organizācijas, kas aktīvi darbojas šajā lauciņā, taču varam būt arī paši aktīvi. Mēs varam atbalstīt attīstības palīdzību šādās valstīs, kur uh, tiek īstenot šādas prakses. Mūsu ciņā jābūt bez kompromisiem. Paldies! Paldies Zabors kundzei, Bašsaiskū kundze. Liels paldies priekšsēdētājs balsot par šo rezolūciju, jo dzimuma orgānu izkropļošana ir barbariska tehnika, kas nav pieņemama 21. gadsimtā fiziskās un psihiskās sekas šīm izkropļotajām sievietēm var apdraudēt viņu veselību un arī novest līdz nāvei. Gadā 300 miljonus sieviešu ir skartas no šī gadījuma, atvainojot 3 miljoni, un liela daļa no tiem notiek Eiropā. Šobrīd Francijā ir tiesas prāva pret ģimeni, kuri šādi izkropļoja četras savas meitas. Es domāju, ka komisijai ir jārīkojas globālas stratēģijas ietvaros, lai cīnītos pret šo vārdarbību pret sievietēm, un es ceru, ka ANO ģenerāls asamblēja arī pieņems savu rezolūciju. Ir nepieciešams informatīvas kampaņas par šādu prakšu sekām un riskiem. Paldies Bazesko kundzai Tanokungs. Priekšētājs balso pār šo rezolūcijas priekšlikumu sieviešu ģimeņu izkropļošanu, apmēram. Um, 100 miljonu meitenes pasaulē dzīvo ar uh, šādu traumu un arī ļoti daudz Eiropā un arī manā vēlēšana apgabalā Londonā šis jautājums ir ļoti svarīgs. Un tas viss ir arī Āfrikā. Tā, tā nav prasība nevienā reliģijā. Nē, tas ir uh, barbariskā prāksa, kas tiek uzspiesta jaunām meitenēm, jaunākam par 15 gadiem, un, un kuras Un tur uh, ir ļoti uh, smagas sēkas, piemēram, arī HIV un uh, arī āsins izplūdes un tam līdzīgi. Es aicinu asamblēju arī slē, liekt šo praksi un arī noteikt to nacionālu līmenī pār noziegumu. Arī apvienotā karalistē mums ir jāsadā vairāk pie šī nozieguma sodīšanas. Un arī policija nevienmēr, diemžēl, aktīvi darbojas. Paldies Tenaku kungam. Tas bija viss. Sestībā ar balsojumu skaidrojumiem sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanas rezolūcijas skatījumā. Tagad sāksim balsu skaidrojumu par pēdējo rezolūcijas priešlikumu. Žuvāma, Dzonija un Harkina kungs nevarēja piedalīties, tādēļ Zaborska kundzei vienīgai ir tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Šis skandāls saistībā ar silikonu gēlu krūšu implantiem ir rezultāts atbildības trūkumam. Es ceru, ka pašreiz veiktais spiediens uz komisiju novedīs pie tā, ka tiks panākts jauns regulējums medicīniskajām tehnoloģijām, konkrēti pasākumi stingrākai kontrolei produktiem, kas nokļūst tirgū, un mums ir arī jāveic vizītes attiecīgajos uzņēmumos. Es apsveicu, ka visi tiesība akti visās dalība valstīs uh, ir jāatzīst attiecībā uz šo jautājumu un kā tiek nodrošinātā izsakojamība šiem produktiem, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Paldies, paldies Zaborskas kundzei. Tas bija viss par balss skaidrojumiem par Francijas uzņēmumu pipražotiem bojātajiem krūšu implantiem. Beidzām balsu skaidrojumus. Pateicos Zaborskas kundzei, visiem atbildīgiem dienestiem, kā arī tūkiem. Pārtraucam sēdi līdz pulksten trījiem. Paldies!